jāsaprot, ja mēs pēdējā brīdī cietīsim neveiksim, tam būs ļoti smagas politiskās un sociālās sekas. Kolēģis tiek pārtraukts, priekšsēdētājs turpina, tagad esam noslēguši debats par šo darba kārtības punktu un balsosim rītdien 12.00. Nākamais darba kārtības punkts ir komisijas paziņojums par vienotā tirgus fórumu. Un ich darf Herrn Kommissar Dalli. Dalli, kungs, lūdzu. Herr Kommissar. Komisār kungs, lūdzu jums vārds. Okay. Priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti, ekonomikas un finanšu krīze, ko mēs piedzīvojam, var mums dažkārt likt aizmirst uh, ietekmi uz cilvēkiem, un tādēļ mums vajadzētu uh, dažreiz padomāt, kas tad ir mūsu mērķu, uh, mūsu reformu galvenais mērķis. Tā, tas ir uh, sociālā labklājība visiem mūsu līdzpilsoņiem jo vi, tie ir arī patērētāji, strādnieki, uzkrājēji uzņēmumiem, kas ir mazi, lieli, vidēji, un arī mēs nedrīkstam aizmirst pašvaldības dažādos līmeņos. Uh, Visi šie spēlētāji saskaras ar uh, šokiem, ar satricinājumiem vienotajā tirgu. Un mums visiem ir jāpierāda, ka vienotais tirgus var dot labumu visiem. Un tādēļ mēs kopā ar parlamentu un polijas prezidentūru organizējām vienotā tirgus fórumu, kurā piedalījās uh, gandrīz tūkstoši dalībnieku. Es gribētu pateikties uh, Toņa Onšteins kundzei, Harboram un uh, Ušai kungam par viņu atbalstu šai darbā. No šī veiksmīgā pasākuma mēs varam izdarīt divus secinājumus. Mēs uzsākām politiskas diskusijas ar konkrētiem piemēriem, par konkrētiem pasākumiem, kā uzlabot cilvēku situāciju Eiropā krīzes laikā un saprast, kādas ir mūsu līdzpilsoņu reālās vajadzības. Tā bija arī iespēja skaidrot mūsu īstenoto reformu būtību. Mums ir pastāvīgi jāizplata informācija par mūsu iniciatīvām un jāapspriež to īstenošanu. Izskanējušie komentāri sasaucās ar pētījumu par Eiropas Savienības pilsoņu 20 Uh, svarīgākajām problēmām ikdienas dzīvē. Uh, tas ir uh, labāk, viņi vēlējās būt labāk informēti un lai vienotā tirgus um, noteikumi tiktu nodrošināti arī tādās jomās kā sociālā aizsardzība, kvalifikācija atzīšana un elektroniskā komercija. Uh, Fórums sagatavoja Krakovas deklarāciju par uh, pasākumiem saistībā ar uh, vienotā tirgus aktu. Galvenie rīcības uh, veidi ir uh, Uh, nodrošināt pilsoņu uzticību iekšējam tirgum, lai viņi būtu informēti par savām patērētāju tiesībām, iepērkoties citās valstīs vai internetos. Tāpat mēs vēlamies atvieglot uh, kvalifikāciju atzīšanas procedūru, lai veicinātu uh, personu mobilitāti iekšējā tirgu un lai cilvēkus nebiedētu administratīvie šķēršļi. Tāpat mēs e, gribam ierosināt likumdošanu par e, darbinieku nosūtīšanu darbā citās valstīs un viņu tiesībām. Komisija vakar ir apstiprinājusi jaunu likumdošanu paketi par patērētāju Uh, tiesībām prekot preces un uh, pakalpojums citās valstīs par konfliktu noregulēšanas procedūru. Uh, tāpat domājot par elektronisko komerciju, mums ir jādemistificē šī jaunā komercijas forma, kas joprojām netiek pienācīgi izmantota jāpadara iekšējais tirgus dinamiskāks, uzlabojot pakalpojumu direktīvu. Mums ir jāvēršas tieši pie uzņēmējiem un jāuzlabo uzņēmēja darbības vide, lai veicinātu konkurēt spējas pieaugumu un mazinātu administratīvos šķēršļus. Ir paredzēta virkne konkrētu pasākumu vienotā patenta radīšana, lai veicinātu inovācijas Eiropā un lai stiprinātu intelektuālā īpašuma tiesības. Ir jāatvieglo mazo vidējo uzņēmumu piekļuvi riska kapitālam un aizdevumiem, jāvienkāršo uz grāmatvedības uzskaits noteikumi un noteikumi valsts iepirkumam. Tāpat ir uh, Uh, esam paredzējuši pārskatīt direktīvas par valsts uh, iepirkumu, lai atvieglotu uzņēmumu uh, darbību un arī lai veicinātu projektu inovācijas. Tāpat vēlamies uzlabot arī uh, likumdošanu, lai uzlabot attiecības starp publiskiem un uh, privātiem dalībniekiem tirgu. Tāpat esam paredzējuši atjaunot mūsu attiecības ar trešajām pusēm, lai veicinātu lielāku savstarpējību valsts iepirkumos. Tas viss šie panāk, pasākumi ir paredzēti vienotā tirgus akta ietvaros. 2012. gads būs izšķirošo reformu īstenošanā, tas būs pagrieziena punkts mūsu Uh, attīstībā. Tas, uh, mēs esam iecerējuši piesaistīt visus dalībniekus, kas strādā vienotajā tirgu, lai īstenotu Krakovas uh, deklarācijā atspoguļotos pasākumus. Un mēs esam paredzējuši sarīkot arī atbilstošu pasākumu Briselē, lai atzīmētu vienotā tirgus izveidošanas 20. gada dienu. Paldies! Dank, Dali. Paldies Dalīkungam! Tagad uzstāsies runātāji politisko grupu vārdā. Jā. Ja. Tagad uzstāsies kolēģis Švābs, kas arī nāk no manas dzimtenes Bādens Virtembergas Vācijā. Paldies! Jā, priekšsēdētāji kungs, paldies par jūsu draudzīgiem vārdiem. Komisāra kungs, dārgie kolēģi, 3. 4. oktobrī notika iekšējā tirgus fórums Krakovā, un dalīkungs teica, tur piedalījās vairāk par tūkstošu cilvēkiem. Uh, mums bija iespēja tikties nu, vidēji lielā pilsētā ārpus Briseles, un divu dienu laikā mēs varējām runāt par visiem aktuālajiem vienotā tirgus jautājumiem. Es domāju, ka tas nāca par labu paredzētajiem likumdošanas aktiem, Un īstenībā mēs varējām secināt, ka uh, politiskās grupas uh, ir vienas prātis par būtiskākajiem principiem, proti, ka mums ir jārunā par alternatīviem streikiem, uh, runājot par patērētāju aizsardzību, ir jābūt uh, arī drošākai uh, elektroniskai korespondencei Eiropas Savienībā, lai varētu uzlabot sadarbību starp dažādām dalībvalstīm un jābūt arī uh, labākai konkursu procedūrai. Uh, Un īstenībā tas pierādīja to, ka Monti kunga ieteikumi priekšsēdēt, komisijas priekšsēdētājiem ir uh, pamatoti, proti ir nepieciešama nevien ekonomiskā pārvaldība, bet arī vienotā tirgus pārvaldība, tātad, lai būtu harmonija visās dalību valstīs, un īstenībā šie principi uh, baudīja nedalītu deputātu atbalstu Eiropas parlamentā, nestoties uz politisko piedarību. Un tagad vairāk secinājumi, kas tika izdarīti forumā Krakovā. Polijas valsts sekretārs teica, ka arī dalība valstis ir gatavas pieņemt vairāk regulu, ja tās eh, varēs tieši baudīt vienotā tirgus piedāvātos augļus. Un runājot par vienotā tirgus aktu, mums ir jāparūpējas, lai komisija pārbaudītu, eh, lai pēc iespējas vairāk priekšlikumu varētu pārvērsties regulās. Otrām kārtām tika runāts par eh, pārkāpumu procedūrām, tām ir jānorisinās ātrāk, komisija te atrodas uz labākā ceļa, un eh, trešām kārtām jāsamazina birokrātiskais sloks uz MVU pleciem. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Yes, Paldies, tagad došu vārdu Gerhards kundzei. Paldies, priekšsēdētāji kungs, eh, komisāra kungs. Fórums Krakovā patiešām vainagojas ar panākumiem. Un ir jāatgādina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 Eh, tādas, eh, tādus eh, vērtīgus pasākumus noteikti ir vērts atkārtot. Vēlējos pateikties Lui Grēkam. Viņš teica, ka mēs varētu šādā būtiskā fórumā runāt par mūsu pilsoņu vēlmēm un rūpēm, jo īstenībā tas ir ļoti svarīgi arī mums, jo pilsoņu vēlmes ir jānoliek mūsu darba kārtības augšgalā, lai viņi saprastu, iekšējais tirgus nav kaut kas abstrakts, nē, tas ir uh, tirgus, kas viņiem piedāvā konkrēts ieguvumus. Mums ir jādomā arī par uh, jauniešiem, kas, piemēram, studē ārzemēs, viņiem ir grūti atvērt uh, kontu citā valstī, ir jābūt arī um, drošākai. Mm, drošākai internetu videi, lai cilvēki internetā varētu eh, justies droši, ja viņi, piemēram, veids dažādas banka operācijas. Un tur izskanēja ļoti daudz labu priekšlikumu. Un eh, Krakovā mēs sapratām, ka ir jāpiedāvā labāk risinājumu daudzām problēmām, un tādēļ mēs ceram, ka nākamgad jūs patiešām turēsiet doto vārdu. Mēs kā parlaments un sociāldemokrātu grupa, kuru es pārstāvu, jums eh, stāvēsim blakus uz plec pie pleca un kritiski, bet arī labvēlīgi iepazīsimies rūpīgi ar katru priekšlikumu. Paldies, un tagad uz trim minūtēm Bušuja kungs. Dankišan. Paldies, dārgie kolēģi. Dārgais uh, eh, komisāra dalīkums, kā tika parādīts vairākas reizes, vienotā tirgus. Uh, pacelšana saulītē nav tikai Eiropas institūciju ziņā. <clears throat> Risinājumi uh, E, nāk e, arī no plašāka dialoga ar e, attiecīgām iesaistēm pusēm, vai tie būtu patērētāji vai uzņēmēji vai nacionālās varas iestādes, Sofija partneri un tā tālāk. Tas ir vienotā tirgus fóruma Krakovā mērķis. Man kā iekšējā tirgus komitejas loceklim ir bijis liels gods piedalīties šajā fórumā. Un es guvu te vērtīgu pieredzi un uh, Eh, iesaistītās puses eh, iesaistījās konstruktīvā dialogā un pastāstīja, ko tās uzskata par svarīgām prioritātēm vienotā tirgus attīstībā. Viena lieta ir eh, šāda fóruma izveide, ko mēs uzskatām ļoti svarīgu, par ļoti svarīgu. Bieži vien iedzīvotāji uzskata, ka šāda vienotā tirgus likumdošana ļoti tehniska. Dažkārt tas ir taisnīgi. <clears throat> Taču Es biju gandarīts redzēt, ka daudzus uh, pilsoņus mm, iesaistīja šis vienotā tirgus institīva, un uh, viņi arī uh, pastāstīja, kā vienotais tirgus palīdz viņiem izmantot viņu uh, tiesības, kuras citādi viņiem tikt piešķirs mazākā mērā. Es gribu pateikties Polijas prezidentūrai par tās iesaist vienota tirgus o, izveidē un par Krakaus deklarāciju m, mm, konkurēt spējas padomē. E, mums ir iespēja tagad komisijai, padomēm, parlamentam īstenot mūsu apņemšanos, mūsu uh, prioritātes eh, saskaņā ar Krakaus deklarāciju. Mums ir jāsaprot, ka, lai likumdošana būtu vērtīga, efektīva, tā ir saulēcīgi jāīsteno. Es tiešām uzskatu, ka vienotā tirgus fórums ir lieliska institīva un tā palīdz, tā ir jāturpina nākotnē un tā palīdz arī pilsoņiem tuvināties vienotiem tirgumam. Tāpēc es cieši iestājos par šo ideju izveidot eh, pastāvīgi vienotā tirgus fórumu tieši saistē un tā būtu pastāvīga platforma šim dialogam ar visām iesaistītām pusēm. Tāpēc es uzskatu, ka nākošu gadu būtu jāatzīmē šī 20 eh, gadu jubileja vienotajam tirgum, eh, organizējot decentralizētas pasākums visās dalībvalstīs ar komisāru Barņē, kā komisārs Barņē to piedāvāja. Es gribu sveikt eh, komisiju, jo īpaši komisāru Barņē kungu un Dalī kungu <clears throat> par šo institīvu Un gribu pateikties Polijas prezentūrai un visām iesaistītām pusēm, kas uh, veicināja šī ko, vienotā tirgus fóruma veiksmi. Paldies. Tagad Hārbarkungs uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Kā komitejas priekšstādātājs es vēlos vispirms īpaši pateikties komisāram Dalīkungam, kurš piedalījās enerģiski šajā formā, kurš arī uzstājās ar gala runu, un arī uh, e, Barņiekungam, kurš bija Maltā un kurš uh, vēlējās katrā dalībvalstī stāstīt par vienotā tirgus, par vienoto tirgu. Mācības, kuras ir gūstamas no vienotā tirgus fóruma uh, sekmēm, es uzskatu, ka visi saprot, ka tās, tas guva panākums. Uh, Te ir pilnīgi acīmredzams, ka vienotā tirgus e, īstenošana ir iespējama tikai pateicoties visu iesaistē. Tas nav kaut kas, kas ir īstenojams ar e, tehniskiem norādījumiem no Briseles, kā uz to norādīja arī Busē kungs. To var tikai īstenot dalībvalstis, kas darbojas pašas Eh, mācības, kuras gūstam no, esam gūši no fóruma, liecina par to, ka dalībvalstīm jādarbojas ne katrai atsevišķi, bet sadarbojoties, gūstot pieredzi, bagātinoties citā no citas. Ir kļuvis pilnīgi acīm redzams eh, no tā, kā mēs sadarbojas šai, šai uh, fórumā Polijas prezidentūra šo fórumu izvirzīja kā vienu no savām prioritātēm, kā norādīja daži no kolēģiem. Polijas prezidentūra arī stāstīja par to samitā. 23. oktobrī šīs vienotā tirgus fórums bija ļoti svarīgs temats, taču nobeigumā priekšstādātājs gribētu sacīt, uh, ka man piedaloties visās diskusijās ar iesaistītiem pusēm, cilvēkiem, kas bija entuziastiski un enerģiski attiecībā uz vienotie tirgu, man radās jautājums un problēma, cik maz reāli tiks stāstīts par iespējām visā Eiropas Savienībā. Un paldies par jūsu lielisko darbu un lūdzu vēl papildu laiku manai runai un par jūsu lielisko darbu interneta, kas ļauj uh, manai komitejai sniegt informāciju tālāk iedzīvotājiem par vienotie tirgu. Paldies Hārbaru kungam. Tirienta Filīdes kungs uz vienu minūtu. Priekšsēdētāja kungs. Tas, kā, kā tiks īstenots un kādā veidā tiks īstenots vienotais tirgus, būs ļoti svarīgs solis Eiropas Savienības nākotnē. Uh, Te ir jāparedz eh, spēju salīdz, m, samierināt sociālo, sociālo aspektu ar ekonomisko izaugsmi. Un jāparedz arī tiesības un ilgspējīga izaugsme. Tomēr vienotais tirgus pat laban eh, m, īpaši neinteresē cilvēks ārpus šīs telpas. Mēs gribam nodrošināt uh, vienotas tiesības visiem iedzīvotājiem, lai iedzīvotāju tiesības tiktu uzskatīts par vērtīgākām nekā kaut kādu uzņēmumu vajadzības. Jāņem vērā arī, kādos apstākļos strādā darbinieki. <clears throat> Tā pašā brīdī, kad tiek veicināta arī konkurētspēja, mums ir jāiesaist par sociālu Eiropu. Cits alternatīvs nav Mēs gribam par galveno izvirzīt cilvēkus, nevis kaut kādu ienākumu gūšanu. Paldies! Tagad runās pārējie uh, deputāti. Pirmā tūna un Hojensteins kundze uz vienu minūti. Uh, bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Es pateicos arī komisāru kungam par viņa ļoti laipnajiem vārdiem attiecībā uz visiem tiem, kas iesaistīja šī fóruma organizēšanā. Šis fórums mums piešķīra spārnus. Tas fórums bija veltīts visiem tiem, kas ikdienas smagi strādā, lai novērstu šķēršļus, kas vēl pastāv <clears throat> ceļā uz vienoto tirgu. Un, ir, <clears throat> un šo šķēršļu novēršana tiešām nākt par labu visiem patērētāji. Un, uh, arī ražotājiem, kas ir Eiropas saimnības iedzīvotāju pamats. Pateicos bar komisāram Barņēram, ka viņš arī iesaistījās šī fóruma organizēšanā. Pateicos arī vienotā tirgus ģenerāldirektorāta vadītājai un arī ģenerāldirektorāta vadītājai. Par viņu runā maz, bet viņas nopelns ir liels šī fóruma uh, sekmi gūšanā. Mums jāņem vērā arī mūsu priekšgājēji un jāturpina dialogs ar iedzīvotājiem, jāturpina viņos ieklausīties. Krakovas deklarācija ir skaidra, mums ir jāturpina ceļš pie šiem, uz šiem mērķiem. No kurienes nāk šī doma, komisāra kungs, ka nākošais forums norisināsies Briselē? Cik sapratu, Es tā biju sapratusi, ka lēmums vēl netika pieņemts, un tas jāpieņem e, komisijā un parlamentā, kur sadarbojoties. Tātad es nezinu, kur notiks nākošais forums. Paldies! Tagad uz pusotru minūti Dekampas kungs. E, Priekšstādātāja kungs, komisāra kungs, dalīja kungs vienotā tirgus fórums. Ideja par to bija ļoti laba. Šis fórums norisinājās Krakovā. Mēs guvām um, auglīgas debates. Um, Polijas prezidentūras vadībā tika iesaistīta arī pilsoniskā sabiedrība, reģionālās pašvaldības un reģionālās vietējās pašvaldības. Un, Aprīlī mēs skatījām stratēģijas un 38 prioritātes, kas tika noteikts vienotā no tirgus aktā. Mums tagad ir šāds akts, mums tagad ir nepieciešama patērētāja iedzīvotāja uzticēšanās, taču tas nav kaut kas, kas tiek uzdāvināts. Mums pie tā jāstrādā, mums tas ir jāveicina, ar vienu jāuzlabo. Te nav runa par kaut kādu vertikālu attieksmi, mums ir vajadzīgs horizontāls saiknes, ilgspējīgi pasākumi. Tāpēc vienotā tirgus fórumam ir jākļūst par Eiropas Savienības simbolu, tam jānorisinās ik gadu, jāiestaist dažādi dalībnieki no jebkura reģiona. Paldies De Kampus kungam un tagad uh, Uzstāsies Kazušņikungs vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētā. Paldies. Es uzskatu, iekš, vienotais tirgus ir vienīgais instruments, kas var veicināt izaugsmu un nodarbinātību. Protams, iekšējām tirgum ir uh, sava vēsturi un fórums Krakovā arī jau tagad ir apvīts ar zinām vēsturi. Sākumā šī doma tika pausta Greka kunga ziņojumā, un arī Monti kungs ir liels vienotā tirgus aizstāvis. Gribēju pateikties nevien komisijai, bet visiem kolēģiem, kas darbojas komitejā, jo uzskatu, ka šis fórums bija ļoti izdevies pasākums. To apstiprina tas, ka Roza Tunfon Hoivensteins kundze vakardien saņēma apbalvojumu kā labākā vienotā tirgus aizstāve kā Eiroparlamentārieti. Paldies, gribēju viņu arī apsveikt ar šo apbalvojumu. Paldies, turpin priekšsēdētājs. Tagad brīvais mikrofons un pirmā Basaisko kundze. Liels paldies priekšsēdētāji. Vienotā tirgus loma ir izšķīroši svarīga Eiropā, ja Eiropa grib atkopties no ekonomiskās stagnācijas šī, šīs krīzes kompet, kontekstā. Mums arī jānovēro, kā tiek īstenots vienotā tirgus normas. Tas ir veiksmes priekšnoteikums dalībvalstē. Ir jāizteno plašāk centieni es likumu transponēšanai. Saskaņā ar pēdējiem statistiskiem da datiem mana valsts ir to desmit dalībvalstu starpā, kas ir uh, veiksmīgāk īstenojuši <clears throat> es uh, aktu transponēšanu ar vidējo aizkavēšanos par 2,8 mēnešiem. Rumānija ir ceturtajā vietā šai sarakstā. Uh, Eiropas Savienībai ir jāveicina sadarbības starp Eiropas reģionālajām un vietējām varas iestādēm, lai e, īstenotu ēst normas. Paldies, Tikau kundze. Paldies, priekšsēdētā. Vienotā tirgus konsolidācija ir nepieciešama, kvalifikācija atzīšana e-tirzniecība un Eiropas e, vienotais, e, e, vienotā biroja tīklis. Tāpēc atbalstu fórumu profesionālu tīkla izveidēji, darbinieku mobilitātes veicināšanai un arī profesionālo kvalifikāciju atzīšanas veicināšanai. Darbinieki ir, ir, ir svarīgi uh, Eh, ekonomikas izaugsmai, un te ir arī eh, svarīga biroju loma, lai veicinātu mobilitāti. Jāpaplašina interneta izmantošana gaidām Eiropas komisijas priekšlikums digitāliem tirgum, lai mēs varētu arī elektroniski izmantot pārakstus. Mums arī nepieciešama Eiropas Savienības eh, akti personāla aizsardzībai. Tagad galpeltas konsults a fórumok kulcsszerepe. Priekšsēdētāja. Protams, ka šādi fórumi veido labu platformu, lai labāk sadarbotos un apmainītos ar informāciju. Attīstība, nodarbinātība, izaugsme, tie ir mērķi, ko ir iespējams sasniegt ja Eiropas parlaments var spēlēt pietiekami lielu lomu. Līdz gada beigām mums ir jāatrod vienošanās, bet tai ir jāspēlē loma arī ilgtermiņā. Mēs nedrīkstam kavēties, un dalību valstīm ir pilnībā jāizteno visas vienošanās normas, visas finanses, tajā skatā arī informācijas apmaiņu. Neaizmirsīsim MVU, līdz šim tie neatradās pašā spilgtākajā starmešu gaismā. Mums ir jāsamazina administratīvais sloks, kas gulstus uz MVU. Komisija ir apņēmusies uh, pat veikt pētījumu par administratīvo slogu. Paldies, un tagad Sikierska kungs najważniejszych wyzwań Europy w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego. Paldies. Eiropas Savienībā jāskaras ar lieliem izaicinājumiem un galvenojas no tiem ir atbalstīt iekšējo tirgu pabeigšanu, kas eh, nodrošinās eh, veiksmīgu attīstību. Uh, Komisija ir nākusi klajā ar priekšlikumiem par vienotā tirgus darbības uzlabošanu, piedāvājot vienotā tirgus aktu, ko uh, ierosinājis ir komisārs Barņē. Šeit ir jādomā par to, kā uh, tālāk attīstīt vienoto tirgu, kas balstās uz četrām brīvībām. Tagad ir pagājuši 20 gadi, bet uh, vienotā tirgus potenciāls nav pilnībā izmantot. Tādēļ šie ierosinātie pasākumi ir absolūti nepieciešami, lai Eiropas ekonomikas dzinējas spēks varētu izmantot tikts pilnībā. Paldies, Sikerska kungs. Un tagad vārds Karas kungam. Priekšsēdētāji, pirmām kārtām vēlējos uh, sirsnīgi apsveikt uh, Tuns un Hovensteins kundzi. Uh, ar pirmo vienotā tirgus fórumu. Tā ir jākļūst par Eiropas Savienības uh, tradīciju, un vienotais tirgus vēl nav gatavs četras eh, brīvības nav pilnībā īstenotas. Vienotais tirgus ir Eiropas Savienības eh, izaugsmes un attīstības potenciāls, un mums ir jāīsteno tas, kas ir jāīsteno, nu nevajag ieviest jaunus eh, noteikumus. Es teiktu, ka mums ir jādara pilnīgi viss, lai dalību valstis ievērotu visu likumdošanu un darītu to pamatīgi, bet valstis uh, joprojām uzrāda deficītus likumdošanas transponēšanā, un uh, fórums noteikti varētu kalpot par labu platformu, lai nospraust tālākos strateģiskos mērķus. Paldies, Karasa kungam, turpin priekšsēdētājs, esam noslēguši brīvā mikrofona procedūru, un tagad došu vārdu komisāram Dallī. Well, thank you very much. Liels paldies, priekšsēdētāja kungs, paldies, godātie deputāti. Eh, nu pat uh, pabeigtā diskusija ir ļoti būtiska, lai mēs varētu turpināt īstenot mūsu apņēmšanos, stiprināt iekšējo tirgu un uh, rast risinājums krīzes pārvarēšanai. Krīzes pārvarēšana ir saistīta ar veiksmīgi strādājošu vienoto tirgu, un tas savukārt ir uh, atkarīgs no uh, uzņēmēji darbības, veiksmīgas attīstības un patērētāju uzticības. Mēs nedrīkstam aizmirst arī vienotā tirgus sociālos aspektus. Mēs nevaram nodalīt patērētājus un strādniekus uh, no iekšējā vienotā tirgus darbības. Uh, Kā jau es teicu savā ievadu uzrunā, mūsu galvenais mērķis ir uh, uzlabot Eiropas pilsoņu dzīvi, un to nevar panākt uh, ar statistikas datiem, bet ir nepieciešams reāls dzīves kvalitātes uzlabojums. Uh, jūsu apņēmība uh, dos uh, politisku atbalstu vienotā tirgus um, fóruma darbībai, vienotā tirgus veidošanai. Visiem mums ir jāstrādā roku rokā - dalību valstīm, parlamentam, komisijai, uzņēmējiem, uh, pilsoņiem visiem ir jāstrādā, lai padarītu vienoto tirgu par realitāti. Es varu apsolīt komisijas 15 komisāru vārdā eh, strādāt eh, visās eh, saistītajās politikas jomās, lai izpildītu izvirzītos mērķus mēs arī turpmāk organizēsim pasākumus uh, Krakovas fóruma garā. Krakovas fórums bija pirmais, bet tas nebūs pēdējais šāda veida pasākums. Uh, tā veiksme mums apliecina, ka ir jāturpina šis darbs pastāvīgi, tas ir jāturpina un uh, jārīko virkne līdzīgu pasākumu. Šobrīd mēs nevaram pateikt, cik bieži šie pasākumi notiks, un mēs vēl uh, arī uh, gribu norādīt, ka neesam izlēmuši, kur notiks nākošais fórums vai pasākums uh, Tūnas kundze. Uh, notiek diskusijas, bet galīgais lēmums vēl nav pieņēms līdz šim brīdim. Uh, kā jau es norādīju, tas ir kolektīvs darbs, un tādēļ ir jābūt arī dialogam, lai vienotos par visām detaļām. Esmu pārliecināts, ka mums ir jāstrādā pamatojoties uz līdzšinējiem sasniegumiem un e, jāspēr tālāki soļi pareizā virzienā uz mūsu izvirzīto mērķi mērķi aktīvi strādājošu vienoto tirgu. Paldies! Paldies! Izņēmumu kārtā došu vārdu Tunu Hoinšens kundzei, jo viņu jau divreiz pieminēja citu kolēģi. <clears throat> Paldies! Es vēlējos pateikties priekšsēdētāju kungam un komisāru kungs tiešām atbildēja uz maniem jautājumiem jautājumiem. Es gribēju pabeigt savu iepriekšējo runu, jo tiku pārtraukta. Es gribēju runāt par turpmāko fóruma norises vietas izvēli. Es, no Breselē jau tā notiek daudz dažādu pasākumu. Fórums tika sarīkots Krakovā, jo tas palīdzēja mums aizbraukt prom no Briseles, tikties ar cilvēkiem, ar ko mēs katru dienu netiekamies Desmit tūkstoši pilsoņu interesējās par šo pasākumu. Paldies, runātāji, tiek pārtraukta. Tagad gribēju pateikt, ka piecas politiskās grupas ir iesniegušas arī rezolūcijas projektu, par kuru balsos rītdien 12. Un nākamais, un arī pēdējais darba kārtības punkts, tās ir vienas minūtes runas saskaņā ar 150. reglamentu pantu. Pirmais uzstāsies Tokeša kungs. Elnök úr, 91 esztendővel ezelőtt a Wilsoni önrendelkezés. Paldies. Jā,